jau te, ir ticis izdarīts, bet nu paldies par jūsu piedāvājumu. Tagad pārējām pie balsošanas, saka priekšsēdētājs. No sākuma gan mans paziņojums. Rakstisks grozījums no Viljuma Ierkunga un citiem. Par par famagostas jautājumu un uh, parlamenta locekļi to ir atbalstījuši. Tagad vārds Zādo kungam. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Priekšsēdētāji, deputāti. Eiropā ir vieta. Eiropas Savienības teritorijā, Kiprā, kura ir apvilkta ar dzeloņdrātīm. Tur ir, tā ir pilsēta, kur ir pamestas mājas, baznīcas, sporta laukumi, bērnu dārzi un tā tālāk. Šīs pilsoņas. Šīs pilsētas pilsoņi sapņo par dienu, kad viņi varēs atgriezties savā dzimtajā vietā, un lai šie sapņi piepildītos, ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņi gūst starptautiskās sabiedrības atbalstu un it īpaši šī parlamenta atbalstu. Tā, tieši tāpēc es un kolēģi ir sagatavojuši deklarāciju 42. Famagustas pilsētas pilsoņu vārdā es gribēju pateikties visiem jums. Es zinu, ka šī ziņa motivēs dalību valstis komisiju, ANO un it īpaši Turcijas valdību sastrādāties vairāk un arī rīkoties, lai panāktu progresu šajā jautājumā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies!